panelis, ekspertu panelis, kas eh, strādās tieši pie dzimuma aspekta. Paldies! Thank you! Paldies jums! Līdz ar to diskusijas eh, ir noslēgtas. Balsosim rīt, otrdien, 8. oktobrī, pulksten 12. Un tagad mēs ejam tālāk. Anas Gomešas ziņojums. Es došu vārdu Anē Gomešai. Eh, Priekšsēdētāj kungs, es eh, vēlētos pateikties eh, pilnīgi visiem kolēģiem, kā arī visām politiskajām grutām, grupām, bez mikrofona. Não sei se está a ouvir. Okay. Tratados A politika externa Eiropa. Eiropas Savienības eh, ārējā politika vienmēr ir uzsvērusi to, ka Savienība iestājas par pamatvērtībām un cilvēktiesībām. Tomēr korupcija neļauj Eiropas Savienībai pilnībā īstenot reformas tādās valstīs, kurās eh, plaukst un zeļ korupcija. Un eh, tas nāk par sliktu arī Eiropas Savienības uzņēmumu darbībai, kā publiskiem, tā arī privātiem uzņēmumiem, jo šo valstu attīstība ir aizskavēta. Mums eh, ir jābūt konsekventiem savā rīcībā, kā Savienības iekšpusē, tā ārpus tās, robežās, ārpus tās robežām mums ir jāpajautā pašiem sev, kā tad eh, tā var būt, ka mēs it kā iestājamies pret korupciju, mēs e, iestājamies, lai nauda, kura tiek nolaupīta valstīm, tādējādi netiek e, ieguldīta izglītības un veselības aprūpē, Mēs eh, pieprasam un mums ir jāpieprasa pārskatāmība, mums ir jāstiprina savienības likumdošana pret naudas atmazgāšanu un mums ir jāpastriktina mūsu krimināla likuma tādajādi, lai pilnīgi visas Eiropas jurisdikcijas tiesas varētu izskatīt korupcijas gadījums, pat ja korupcijas noziegums ir noticis ārpus savienības robežām. Uh, Mēs e, vienmēr apgalvojam, ka mēs izpildīsim iedzīvotāju gribu. Iedzīvotājiem jau šobrīd ir skaidrs, ka patreizējā finanšu krīze un plaisas palielināšanās starp bagātajiem un nabadzīgajiem, kā arī korupcijas straujišs pieaugums pēdējās desmitgades laikā ir tiešas e, finanšu decentralizācijas sekas. Piemēram, Spānijā mēs esam novērojuši vairākus vairākus gadījumus bija arī Grieķijā gadījums, kad tika iepirktas zemūdens, korupcija baisos apmēros, un e, Vācija šajos e, rūpalos bija iesaistīta, un Vācu kungs, kurš piedalījās šo e, darījumu noslēgšanā šobrīd strādā augstā amatā komisijā. Tas ir bīstam Eiropas Savienībai, un iedzīvotāji griežas pie mums, pie politiķiem, un prasa, lai mēs izrādītu savu labo gribu. Un ne tikai. Mums ir jāparāda arī zobi tiem, kuri nodarbojas ar korupciju - dalību valstīs, Eiropas Savienības līmenī un ārpus tās robežām. Protams, mēs nevaram tiešā veidā cīnīties pret korupciju trešajās valstīs, ja Eiropas Savienībā viss nav kārtībā. Uh, Pirmkārtām mēs esam ierosinājuši sekojošo. Vajadzētu iestāties par Magnitska lietu, un eh, tas mums arī ļautu sakārtot mūsu attiecības ar cilvēku tiesību aktīvistu glābšanu. Bet um, ļoti daudz Eiropas Savienībā iestājas par magnitska lietas sakārtošanu. Mums, ir, mums vajadzētu izmantot tādus mehānismus kā iebraukšanas vīzas neizsniegšana, un e, mehānismu un instrumentu mums ir padaudz. Kāpēc mēs to neizmantojam? Kāpēc mēs nepiemērojam striktus mērus attiecībā pret tiem, kuri pārkāp cilvēku tiesības un cilvēku cieņu? tie uzņēmumi un tās juridiskās personas, kur strādā Eiropas Savienībā un vēlas šeit ierasties, tām ir jāpiemēro strikta budžetārās caurskatāmības noteikumi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt kaut kādu grāmatvedības adekvātumu attiecībā uz trešajām valstīm. Mēs nevaram visu laiku vainot Eiropas Savienību. Varbūt, ka mums vajag sagatavot sarakstu ar tādiem uzņēmumiem, kuri dažādos pasaules tiesu namos ir tikuši notiesāti par korupciju. Tas noteikti daudziem uzņēmumiem eh, varētu būt par motīvu uzlabot savu korupcijas statusu. Un visbeidzot, savā ziņojumā Mēs iestājāmies par ārkārtīgi skaidriem nosacījumiem un par to, kādu informāciju vajadzētu sniegt trauksmes cēlājiem. Tiem trauksmes cēlājiem, kuri apgalvo, ka Eiropas Savienības nauda tiek šķērdēta. Un mums ir jāizveido arī starptautisks noteikumu kopums, lai aizsargātu trauksmes cēlājus, kuru dzīvība bieži vien tiek likt uz spēles. Paldies! Very much. Paldies, turpina prieksēdētājs Gomes skundze. Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras un dod vārdu Estrelas kundzei. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de começar por Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms uh, vēlos apsveikt uh, referenti. Šķiet, ka ziņojums nāk tieši laikā un arī centrālais jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un pareizi noformulēts. Eiropas Savienībai šeit nepieciešami daudz striktāki noteikumi, ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet runājot arī par attiecībām ar trešām valstīm, tīpaši tur, kur runa ir par sadarbību. Kā mums atgādināja, pastāv nelīdzsvarotības, nevienlīdzības un sociāls netaisnīgums, kas ir sociālās krīzes pamatcēlonis. Mēs redzam, ka daži izmanto deregulāciju finanšu sektorā un mm, gūst lielu peļņu dažādu veidu mahinācijām. Tāpēc mums ir nepieciešami strikti noteikumi un uh, caurskatāmība visās mūsu aktivitātēs, ekonomiskajās, finanšu un politiskajās aktivitātēs. Paldies, un tagad vārds Ferreira kungam. Obrigado, prezident. O combate à corrupção. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Cīņa pret korupciju nevar ignorēt uh, klimatu, kas uh, veicina korupciju, struktūrālās pielāgošanās uh, programmas, ko SVF veicina. Tas paver ceļu privatizācijai, mm. Un uh, publiskais uh, sektors uh, sajaucas ar privāto, darba vietas tiek iznīcinātas un, lūk, tiek radīts uh, klimats, uh, kas uh, veicina korupciju un kur um, uzņēmēji pārāk draudzējas ar politiķiem. Mums vajadzētu sakārtot visas šīs politikas. Paldies, un Tomašiks kundze gospođo predsjednice kao zastupnici iz tranzicijske države i dugogodišnjoj. paldies! es eh, esmu deputāte no pārējas valsts un es esmu strādājusi arī policijā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai cīnītos un arī apkarotu korupciju, protams, sadarbībā ar trešajām valstīm. Un tam ir nepieciešams finansējums Cīņa pret korupciju nāks par labu Eiropas Savienības finansējumu, finanšu, finanšu interesēm. Un e, šīs cīņas rezultāts nebūs tik daudz atkarīgs no likumdošanas. Likumdošana ir laba un pareiza. Rezultāts vairāk būs atkarīgs no visu dalību valstu spējas sadarboties. Es e, vēlētos uzsvērt, ka cīņa pret eh, korupciju pilnīgi visos līmeņos ir vienlīdz svarīga, jo parasti tā ir administrācijas garā roka un pret to mums ir jācīnās. Paldies, un tagad vārds Damanaki kundzei. Businesses neatkarīgi no tā, kur notiek korupcija un cik lielā mērā un apjomos tā notiek, tā negatīvi ietekmē visu sabiedrību. Vēlētos pateikties Gomes skundzei. Šajā ziņojumā tiek uzsvērts tas, ka savienība var kļūt par līderi cīņā pret korupciju tikai tādā gadījumā, ja Eiropas Savienība ķersies klāt organizētajai noziedzībai, naudas atmazgāšanai un korupcijai savu robežu iekšpusē. Tas ir izaicinājums. Jāsaka, ka Eiropas Savienība tradicionāli ir tikusi uzskatīta par vienu no korupcijas ziņā tīrākajām pasaules teritorijām, un tomēr Ja vienā dalību valstī ir plaši izplatīta korupcija, tas ietekmē mūs visus. Tāpēc 11. Eh, gada jūnijā korupcija pieņēma pret cīņu pret, koru, cīņu pret korupcijas pakotni, kurā tika uzskaitīti instrumenti, kurus izmantot Eiropas Savienības līmenī cīņā pret korupciju. Uh, Un eh, komisijai tika izteicis pamudinājums eh, uzsvērt cīņu pret korupciju visos Eiropas Savienības iekšējās un ārējās politikas domēnos. Varbūt eh, pieskaršos vairākiem Gomešas kundzes ziņojumā uzsvērtajiem punktiem. Vēlamies nodrošināt gan drošības, gan arī privāto uzņēmumu atbilstību korup korupcijas eh, apkarošanas noteikumiem un, protams, arī atbilstība Eiropas Savienības un starptautiskajiem noteikumiem. Manas pieminētā organizācija IATI ir vienīgā, kura pāri reģionu robežām strādā korupcijas apkanošanā. Eiropas Savienība komisijas eh, personā sadarbojas ar apvienotajām nācijām un šobrīd strādā pie starptautiska likumīgā ietvara izstrādes cīņā pret korupciju. Jāsaka, Eiropas Savienībai tas ir svarīgs tiesiskā izpildījuma jautājums. Mēs eh, vēlamies eh, veikt neatkarīgu izmeklēšanu par par Magnitska nāvi. Un eh, šim gadījumam ir jātiek eh, noskaidrotam pēc iespējas ātrāk. Magnitska izsekošana jau bija nosodām brīdī, kad viņš vēl bija dzīves. Un pagājušajā jūlijā tiesas lēmums Maskavā pret Magnitski bija starptautiski nosod, nosodīts. Uh, Pēc savas nāves Magnitska kungs tika pasludināts par kriminālu noziegumu, noziedznieku, kaut arī viņš palīdzēja atklāt korupcijas skandālu, un šobrīd nevienam nav no skaidrs, kādos apstākļos viņš mīra. Eiropas parlaments ir izstrādājis iniciatīvu, lai sagatavotu Eiropas Savienības Magnitska likumu. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienībā pieejamie un tomēr reti izmantotie sankciju instrumenti ir ļoti delikāts jautājums. Ir nepieciešama daudz plašāks politiku kopums, tajā skaitā politiskā dialoga veicināšana un citu instrumentu izmantošana, ja mēs vēlamies panākt rezultātu. Tam būs nepieciešams atbalsts visaugstākajos politiskajos plauktos. Un tam ir nepieciešama visu dalību valstu aktīvas atbalsts. Priekšsēdētājs, paldies! Esam pabeiguši diskusijas par šo punktu un balsosim par šo jautājumu rīt pulkstens 12. Un tagad pārējām pie Maconijas ziņojuma reģionālo vietēju pašvaldības iestādes budžeta ierobežojumu. Maconija kundze lūdzu. You,